kārtībā. Kolēģi, līdz ar to ir noslēgušās debats par šo tēmu, bet pirms mēs pāriem tālāk pie nākamā jautājuma. Es gribu jūs informēt, ka saskaņā ar 231. panta 4. punktu nesam saņēmuši nevienu pieprasījumu um, nodot balsojumu vakardien veiktos labojumus darbu kārtībā. Un tāpēc šīs te, šie grozījumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Pāriem pie nākamā darbu kārtības.